Mes chers collègues, nous reprenons nos travaux. Dargie kolēģi, turpināsim darbu. Tād nu tā. Pirms ķersimies pie šīs pēcpusdienas darba kārtības, mums ir jābalso, bet es došu vārdu referentam, lai viņš mums pastāsta par to, kādus secinājumus viņš izdarīja no uh, šī rīta debatēm par daudzgadu finanšu plānu. Pa to laiku ir ticis publicēts pēdējais Eiropadomas secinājumu projekts. Par to eh, jau ziņoja preses aģentūras. Nu, un, protams, ka tuvāko dienu laikā vēl situācija mainīsies. Nu, tur ir viena eh, rīnkopa, kas pašreizējā redakcijā ir 13. paragrāfs, 13. rinkopa, angliski skan tā. Eirozonas mērķis ir pietuvoties integrētam būdžeta ietvaram, un tāpēc ir nepieciešama ilgspējīga budžeta attīstība, fiskālā solidaritāte un piemērota fiskālā kapacitāte. Šādi mehānismi būtu specifiski Eirozonā un līdz ar to tie neatieksies uz daudzgadu finanšu plānu. Lūdzu. Nu, neko precīzu es tur izlasīt nevaru, bet eh, šādas uh, lietas te mums ir jādzird. Lūdzu, ar, ar Haimer. Paldies. Paldies priekšsēdēs, nerunāšu gari, jo mūsu priekšsēdēs pēc debašu beigām eh, visapturoši un perfekti par pašresursu un līguma problemātiku un debati par eiro budžetu jau e, izteicās, un viņa teiktam es varu tikai piekrist. Viņa nu pat citētie vārdi tomēr eh, vēlreiz apliecina, ka mums ir jābūt gataviem uz visām iespējamībām. <clears throat> Mēs nevarēsim šodien droši vien detalizēti par stratēģiju runāt, bet ir jādomā gan eh, diezgan rūpīgi par to, vai par eh, šiem jautājumiem mums vēl nedot, nederētu komentēt kaut ko Uh, detalizētāk vai ar starposni ziņojumu, vai ar balsojumu plenāru sēdi, vai ar um, mūsu uh, papildu rezolūciju, ko mēs varētu novembrī pieņemt. Man tika arī norādīts, ka tad, kad bija runa par Eiropas attīstības fondu, Kolina uh, Lavaila un Detlefs Zāmlanda, uh, um, laikā parlaments izcīnīja sev lielāku caurspīdīgumu attiecībos budžetu veidošanu un e, ļoti interesanti, ka jau Eiropas kopienu uh, līgumos 1957. gadā bija ietverti e, tādi instrumenti, es nezinu, vai tas bija 189. punkts vai kas tam līdzīgs, kur uh, Tieši bija runa par solidaritāti tādām dalībvalstīm, kurām ir uh, nopietnas uh, problēmas ar maksājumu veikšanu. Šis instruments ir divreiz uh, naftas krīzes laikā izmantots 2, 6 un 8 miljārdu EQ apjomā, ieviešot eiro, tas viss tika aizmirsts, tika domāts, ka eiro klubs darbosies ar stabilitātes līgumu tāpat pats no sevis, bet uh, Eh, <clears throat> ir arī citi instrumenti, kas tiek izmantoti trīs ne eiro valstīm pat laban stabilitātes fondu. Bet ja mums tagad ir šīs debates par īpašām aktivitātēm attiecībā uz eirozonas stabilizēšanu un attīstību un viengabalainību, un ka uh, tiek teikts, ka tas nebūs nekāds saistīts ar daudzgadu finanšu plānu, bet pilnīgi atsevišķi, tad mums ir ļoti rūpīgi jāsako, ko tas nozīmēs konkrēti sarunām par daudzgadu finanšu plānu un attiecībā uz līgumiem, jo principā tie tiek pagriezt kājām gaisā. Kā parlaments mēs pastāvējām uz šiem 60 miljārdiem eiro no pirmā klāpšanas vairoga, ka uh, mums būs tur uh, līdzteikšana un padomu to akceptēja beig beigās sarunās. Un tādēļ es domāju, ka attiecībā uz šiem jautājumiem mums ir ne tikai šeit budžeta komiteja jādomā par to, kā rīkoties, ja Rana Ferman pilnīgi taisnība, ka mums ir 175. pāns, eh, eh, kur ir runa par koplēm procedūru, budžeta jautājumos, arī citur mēs budžeta viengalvainību eh, apstiprināsim, taču mums ir jāpadomā arī, vai tas pietiks, vai ar to viss pietiks, jo te šiem procesiem izveidojas tāda dinamika, kas mūs varētu vienkārši uh, norulēt plakanus. Tad es domāju, varbūt mums jābūt uh, aktīviem, un jāsaka, mēs Eiropas budžetā radam kategoriju, kas uh, ir um, saistīta ar eiro. Es nerunātu par eirozonu, bet par pasākumiem, kas saistīti ar eiro. Šādā gadījumā, lai uzsvērtu, ka durvis paliek atvērts tiem, kas vēlas vēlāk pievienoties. Tāda doma, varbūt par to mums derētu tuvāko dienu laikā vēlreiz mm, rūpīgi e, e, padomāt, lai nebūtu nepatīkam pārsteigumu. Par šo diskusiju, kas bija ļoti konstruktīva un in intensīva šodien, es esmu ļoti pateicīgs pusdienu laikā Ivailā, un es vēl pārspējām dažus no šiem jautājumiem. Juta, kas gan spēs iebilst tevis sacītam? Es domāju, mūsu kompromiss būs tāds, ka mēs atbalstam kopīgo paziņojumu no šī gada jūlija laikam, kā būtisks soli šī virzienā, un tas palīdzēs mums šo paketi saturēt kopā jēdzīgā veidā. Šeit tika arī izskanējušas tas par klimatu politiku. Lūdzu, tomēr aicināšu kolēģis, kas par to izteicās, kopsakrības aplūkot, jo mēs runājam arī par rūpniecības politikas nepieciešamību Un es domāju, ka mums beigās būtu jādod risinājums, kas visiem būtu pieņems. Formulējumu par lauksaimniecības politiku es gribētu, eh, varēs pateikt, ka esmu par to, un mēs kā referenti esam abi par to, ka mēs šūru komitejas formulējumu saglabātu, lai neatvērtu Pandoras lādīti. Šeit ir arī tāds teikums, uh, to close the existing gap, uh, tātad uh, slēgt uh, šo pārāvumu pilnībā likvidēt, bet es gribēju teikt samazināt to. Un par otro un trešo pilāru, es domāju, mums ir jāuzmanās, te ir katram savs reģionāls un nacionālais fonds, mēs uh, Šo formulējumu ņemam no iniciatīvu, pašiniciatīvas ziņojumu, tātad plenāra sēdē apstiprināts, kurš runā tikai par pirmo pīlāru. Tas aizmirst, ka šīs valstis austrumos, ziemeļos, dienvidos, kuras saņem labas tiešmaksājums parasti saņem mazāk otrā pīlārā, un tie, kas saņem mazāk tiešmaksājums, saņem ļoti daudz, ļoti daudz, arī rēķinot uz platību uz hektāru salīdzinot ar citiem. Un šie nelīdzsvars starp dalībvalstīm, uh, dalībvalstu iekšienē mēdz būt vēl lielāk nekā starp dalībvalstīm. Tā kā tas viss jāskat kopsakarībā. Eh, šie, šie jautājumi par vidas programmu, greening un tā tālāk, tas ir jādiferencē. Tā kā es domāju, ka mums Eh, vajadzētu vienoties uz šādu formulējumu, neaizrauties ar neko citu, jo tā mēs tiksim eh, starposmu ziņojumā drīzāk uz priekšu, ja redzēsim, ka komitejās vai komitejas sadarbības grupās notiek kustība. Taču pieņemt lēmumus tur, kur eh, atbildīgās komitejas vēl nav panākušas kompromisu, manuprāt, būtu pāragri. Uh, un budžeta komiteja līdz ar to pārsniegt savus pilnvars, tādēļ es iesaku būt atturīgiem. Kolēģis Naranjo vēl izteicās par uh, fokusu uz mazāk attīstītiem reģioniem. Te būs laikam lūgums uh, E, veikt dalīto balsojumu, un tad politiskām grupām būs jāstāsta, kā tās lems. Visi kolēģi, kuri uzskata, ka kompromisi viņu grozījumu, mm, uz viņu grozījumiem neatiec, pat ja mums liktos citādi, tad es teiktu priekšēd, nu tad balsosim e, lai nebūtu te gāri jāstrīdās par to, kā kuram liekas bet es domāju, ka ar kompromisiem un šīs dienas debatēm tas ir labs pamats mūsu ziņojumam. Es domāju, ka mēs varētu cerēt uz diezgan plašu balsu vairākumu. Es zinu, ka atsevišķās uh, politiskās grupās ir uh, deputāti, kuriem nepatīk šie uh, oglekļu uh, emisiju uh, mazināšanas ekonomika un tā tālāk, 25% klauzula un tā tālāk. Uh, Ivailo droši vien ir līdzīgi kā man sajūta, ka daži punkti man nevisai apmierina, citi netik dikti, nu tā nu tas ir. Tur nekā nedarīt, bet es lūgtu dēļ atsevišķiem punktiem ne apšaubīt uh, ziņojumu kopumā, jo tad mēs savu solidaritāti parlamentu iekšienē varētu apdraudēt. Paldies, Haimer, par šo gudrību un ieskatu, vai Vailo tam var piekristīt, Vailo varbūt arī vēlaties kaut ko pateikt. Ak, nē, nu tad brīnišķīgi. Lieliski, tad nu paldies, debatas ir beigušās un mēs balsosim rīt par grozījumiem un kompromisiem. Es tā saprotu, līdz pat pēdējiem brīdim ir iespējas nonākt pie mutiskiem kompromisiem. Uh, Tad nu balsosim. Mums būs debates un balsošana par. Ziņojumu, ko sagatavoja, ko man uzticēja koordinatori. Tas ir iniciatīvas ziņojums, ko sagatavoja ekon komiteja, un tas attiecās uz darbu, ko uzticēja Eiropadomu Van Rompeja kungam, lai stiprinātu Eiropas ekonomisko un monetāro savienību. Tas saucās Towards Genuine Economic and Monetary Union. Es lūdzu prez priekšsēdētāju konferencei sniegt atzinumu tādēļ, ka es iepazinos ar projekta uzmetumu, kas bija uzticēts Taisenes kundzei un viņa aicināja ekon komiteju izteikt viedokli par jautājumiem, kas īstenībā ir mūsu kompetencē. Un tā kā laiks mums spiež, es nelūdzu piemērot formāli 50. iekšējās kārtības punktu, taču e, ekonu komitejas priekšsēdētājs atzina, ka mēs varētu strādāt e, šādā veidā. Ekon komitejā nākamajā nedēļā balsos par Taisēnas ziņojumu un būtu ļoti svarīgi, ka mēs sākot no šīs dienas uh, sāktu strādāt, lai ekon varētu ņemt mūsu grozījumus vērā. Es esmu samazinājis mūsu grozījumu skaitu. Un tie ir samazināti līdz trim jautājumu grupām, un, ar ko mēs bagātināsim ekon ziņojumu. Mēs, protams, neiejauksimies lietām, kas attiecās uz mūsu kolēģiem. Vispirmām kārtām es atgādināju par to, ka budžetā ir nepieciešama iekšēja vienotība, un ja mēs izvirzām hipotēzi, ka tiks piešķirti finanšu līdzekļi tam, uh, lai papildinātu solidaritātes mehānismu Eiropas iekšienē, tad nepieciešams uzstāt uz to, ka ir jāpanāk, lai šo līdzekļu kopums tiktu apvienots tādā kopējā bildē. Tātad viss, kas ir kopienas, ir kopienas budžets. Ja parādās vēl kaut kāda cita veida fondi. 27 valstu eh, sadarbības ietveros, vai varbūt arī ar kaut kādu īpašu nolīgumu vai sistēmas palīdzību sadarbības starp dažām dalību valstīm, vai varbūt arī stabilitātes un sadarbības mehānismu ietvaros. Uh, tad tas ir jāapraksta dokumentā, kas kā pielikums tiek piesprausts pie Eiropas budžeta. Jo man tas liekas fundamentāli, gan lai saprastu mūsu izmantoto instrumentu uh, ekonomisko efektivitāti un arī lai nodrošinātu parlamenta kontroli pār šo politiku saturu. Tā būtu tāda pirmā doma. Nu, un tam ir jāparādās pielikumā. Otra lieta. Ja mēs vēlamies sā Eiropas semestra programmu paturēt saturīgāku, Un, eh, ja mēs runājam tieši par šo 29. budžeta ietvaru, tad mums ir nepieciešams arī instruments, lai konsolidētu 28 dalību valstu budžetus. Es saku 28 dalību valsts, tāpēc, ka Horvātija jau ir gandrīz iestājusies. Tas ir tehniski, bet tas ir jāizdara. Kopš Maastrichtas kritērija nekas tāds nav darīts. Mēs jau te piesaucām gan grozījumus, gan rezolūcijas, taču dīvainā kārtā ekonu komiteja par to tā īsti neinteresējās, jo viņi nav budžeta satura speciālisti. Un tāpēc mums vajadzētu nākt klajā ar ierosinājumu veikt šo konsolidāciju, lai mēs varētu skaidri saprast, kas, kāds ir cipars, ja mēs saskaitām 28 dalībvalstu budžetus plus Eiropas Savienības budžetu. Ziniet, ir ļoti dažādi budžeti. Lieli budžeti, mazi budžeti, budžeti ar deficītu, budžeti ar pārpalikumu. Un tur ir ļoti liela dažādība. Un uh, mums ir dažādu politiku sajaukums šeit, un tad, ja mēs salīdzinām ar to, kas notiek ASV, nu, ziniet, ASV ir vieglāk, viņiem ir federālais budžets, nu, mums, uh, diemžēl, nav federāla budžeta, mums ir 28 Eiropas budžeti, tāpēc mums vajadzētu vismaz radīt instrumentu, ar kuru mēs varam izmērīt, kādas, kāda ir rezultāta šiem 28 budžetiem. Nu, mums ir jāspēj harmonizēt visu, kas notiek. Un pēdējā, bet pat, pat galvenā doma uh, ir izmantot šo gadījumu, lai atgādinātu, ka ir nepieciešams um, paredzēt arī Eiropas Savienības budžetu no nacionālā budžeta. Un tas ir mums tagad iespēja dota to atgādināt. Es vēlos atgādināt, ka Eiropas parlaments jau šādu ideju ir izteicis. Man šķiet, ka tas notika Katrīnas Trautmanas ziņojumā. Es ceru, ka es nekļūdos. Un tur bija teikts, kamēr mēs atrodamies situācijā, kas ir pretrunā ar nolīgumu, tad Ja mēs runājam par maksimālo pieļaujamo budžeta deficītu un īpaši par to, vai tiek ievērota 3% no IKP, varbūt vajadzētu no šiem 3% atrēķināt to naudas daļu, kas tiek novirzīta, lai finansētu Eiropas Savienības budžetu. Jo, saprotiet, jūs taču nevarat kādai valstī pārmest to, ka tai ir. Eh, budžeta deficīts pārsniedz 3%, ja viņi šo naudu izmanto ES budžeta finansēšanai. Īpaši nevajag sodīt tās valstis, kas ir gatavas palielināt savu ieguldījumu ES budžetā. Pavisam tika iesniegti 29 grozījumi, es centos tos visus ņemt vērā, izņemot Jā, es pat ņēmu vērā Ričārda Ešvorta grozījumu, kas, diemžēl, mūsu mīlošajai klātbūtnei ir atņemts, jo viņam ir ļoti svarīga konservatīvo sanāksme, ir aspekti, kurā kuros viņš izteicās uh, pilnīgi pretēji komitejas galvenajam viedoklim, nu tos neņēma vērā, bet nu, tie, kas bija pieņemami, tie arī te parādās. Nu, ir vēl viens grozījums, kas mani drusciņi traucē, jo tas īsti neatiecās uz budžeta komitejas kompetenci. Uh, Un tas drīzāk ir ekondomāts, tas ir 15. grozījums, un tālāk Īvailo mums pateiks, vai viņš vēlas šo grozījumu atsaukt vai ko, nu, nesriedēmsimies par to tagad. Tad, nu tā, vai ir jautājumi? Ivailo. Uh, uh Paldies. Priekšsēd par 15. ziņojumu, es domāju, ka mums būtu jābalso, jo es domāju, ka tas ir lielā mērā tajā garā, pa ko esam runājuši Eiropas parlamentam ir jābūt iesaistītam lēmumu pieņemšanā, tas ļoti cieši saistīts ar to, ko darām budžeta komitešu, kurīt mēs runājam par e, um, baumām par citiem budžetiem, kas varētu parādīties, tas saistīts ar mūsu darbu, mums jābūt konsekventiem tādēļ, ja es būtu par to, ka mēs 15 grozījumu atbalstam. Vēl viens jautājums. Eh, eh, Torvalds eh, grozījums, priekšlikums ir tāds aizstāt divu pakas rekomendācijas ar sešu pakas rekomendācijām. Es pilnīgi apzinos, ka divu paka vēl nav realitāte. Tas ir dokuments, ko ir pieņems parlaments un mēs vēl nezinām īsti, kāds būs tā liktenis, bet es teiktu, ka tad pieminam abus - divpaku un sešpaku. Nevis vienkārši atsakamies no divpakas vienošanās pieminēšanas. Do you agree? Jūs piekrītat? Paldies, priekšsēdi. Tās bija manā skatījumā tehnisks mutiskais grozījums, bet tā kā tagad uh, iesaka Kalfinkungs, man tas ir pilnīgi pieņemams. Vai citu komentāru nav? Nu tad labi. Tad ņemiet rokā savus balsošanas sarakstus par pirmo paragrāfu devītais Ričarda Šorta grozījums. Uh, Es aicinu jūs piekrist dalītajam balsojumam par pirmo daļu. Mēs tur ierakstītu un garantijas, tas pilnībā atbilst referenta garam, un es aicinu balsot pār. Mm, kā referents, kas ir pār? Paldies, kas pret? Neviens atturas pieņemts. Tagad, kas attiecās uz Ričārda otru grozījuma otro daļu neatbilst referenta viedoklim, tāpēc es aicinu balsot pret. Kas par? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kas pret? Paldies, atturas, tas ir noraidīts. Tālāk. Mums ir mutiskas grozījumus, ko iesniedza uh, referents. Nē, atvainojiet, saka priekšsēdētājs Torvalda kungs, saskaņojot ar referentu, kur Banking Union tiek aizstāts ar roadmap towards a genuine economic and monetary union, jo tas tiešām ir oficiālais nosaukums, kas darbam, kas tika uzticēts Van Rompējkungam, kas ir par. Paldies, kas pret. Viens, divi, atturas, pieņemts. Tālāk, desmitais un vienpadsmitais Ričarda Ešvorta grozījums. Es piedāvāju balsot par abiem reizē. Kas par? 1, 2, 3, 4, 5. Kas ir pret? Paldies, atturas. Noraidīts. Tālāk, 12. Durānas grozījums. Referents ir par. Kas par? Paldies, pret. 1, 2, atturas pieņemts. 13. grozījums, sešforta grozījums, viņš vēlas no tās rindkopas vispār atteikties, referents iebilst, kas par 1, 2, kas pret. Paldies, noraidīts. Tālāk 14. grozījums, Derdena kunga grozījums, referents iebilst, tādēļ, ka tas ir par tā raku. Kas par? kas pret, paldies, atturas, noraidīts. Tagad mums ir vēl viens Torvalda kunga grozījums divās daļās. Nu, vienas puses tūpek tiek aizstāts ar sixpack un mutisko grozījumu uzlabo Ivailo, kas piedāvā rakstīt 2 and 6, tātad 2 un 6, tur vairs pakas nav, kas ir par, kas pret, atturas pieņemts. Un tagad otrā daļa, tur ir papildinājums rindugopas gālā. To distortion of the united, unified method by which structural deficits are calculated Man šķiet, ka tas ir ļoti labs precizējums referenta tekstam. Kas par? Paldies, kas pret? Viens pret atturas pieņemts. Tagad mums ir 15. grozījums. Kalfinkungs atsakās to atsaukt tāpēc referents nevar. Kas ir par? Paldies, kas ir pret? Paldies, atturas. Viens atturās, lielākā daļa ir par. Tomēr Ivailo ir atteicies no 16. grozījuma. Pareizi, labi. Tad mums ir vēl viens mutiskais grozījums To iesniedza Torvalda kungs ar referenta piekrišanu. Single supervisory mechanism, particularly with regard to the existing European supervisory agencies. Le rapporteur est en faveur, qui pour. Referents atbalsta, kas par, kas pret. Viens pret atturas pieņemts. Tālāk par apsvērumiem. Mums ir Pirmais Ešvorta grozījums, un es aicinu izšķirt trīs daļas šajā grozījumā. Tātad mēs balsosim pa daļām. Pirmā daļa tas pap papildina especially the euro area. Tas man liekas noderīgi. Es atbalstu, kas par. Paldies. Kas pret? Goja pret. Labi, atturas. Pieņemts. Otrā daļa Tur e, ir izteikts aicinājums piesaukt stabilizācijas mehānismus. Tur, kur referents rakstīja par solidaritātes mehānismiem, tāpēc tur ir politiska atšķirība, tāpēc referents iebilst. Kas par? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kas ir pret? Lielākā daļa atturas, tā tad noraidīts. Un trešā daļa ar eiro zonas locekļu atbalstu. Kas ir par? Kas ir pret? Atturas pieņemts. Tagad otrais Šarjoša Voļska grozījums atkrīt. Trešais Ešvorta grozījums arī šeit es kā referents centos izmantot maksimumu no šī grozījuma, taču es neatbalstu pirmo daļu līdz ieguldījums Eiropas Savienības budžetā. Kas ir par šo pirmo daļu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kas ir pret? Lielākā daļa atturas. Tātad pirmā daļa nav pieņemama. Otrā daļa ar mutisko grozījumu, kur būtu jauns apsvērums. Uh, Barriers in addition un tā tālāk. Mēs uzstājam šeit uz to, kas atšķir Eirozonu un pārējos. Referents ir pār. Kas ir par? Paldies, kas pret? Viens pret vai divi. Atturas? Pieņemts. Ceturtais grozījums, sešvorta grozījums, referents atbalsta. Kas par? Kas pret? Atturas? Pieņemts. Piektais grozījums, Ivailo. Mutiskais grozījums, kas jums te ir referents atbalsta. Kas par? Kas pret? 1, 2, atturas pieņemts. Sastais grozījums, septītais un astotais par to balsosim par visiem kopā. Kas ir par? Paldies, kas pret? Viens, divi atturas. Visi trīs grozījumi ir pieņemti. Torvalda kunga mutiskais grozījums piedāvā jaunu apsvērumu. Referents to atbalsta. Kas ir par? Paldies, kas ir pret? Divi pret, atturas, pieņemts. Un tagad balsosim pār šādi grozītu atzinumu. Sāksim elektroniski balsot. Sākam balsot. Šoreiz visiem par laimi ir kārtiņas. Neviena grupa nepārsniedz savu balsojumu tāju skaitu, arī vicepriekšsādātāju aicinu nobalsot, beidzam balsot. 30 pār, 2 pret, 4 atturas. Apsveicu uh, referentu. Bien. Je, je ne suis pas candidat en tant que président. Es neesmu kandidāts uz um, ziņojuma sagatavošanu. Es vienkārši cenšos ievērot pēc iespējas vairāk grozījumu un arī politisko vairākumu mūsu komitejā. Tagad mēs pāriesim pie virknes balsojumu par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu. Šodien no rīta Elgai vēl nebija balsošanas saraksta, tagad viņai tas ir. Un politiskie nosacījumi beidzot mums ir, lai mēs varētu balsot, un mēs sāksim ar 11. un 16. Derdena kunga punktu, un varbūt eh, Helga varētu izteikties Derdena kunga vārdā, ne? Nu, nē. Derden kungs ir laikam nevis Helgas, bet e, Gerana grupā. Gerans arī nevēlas izteikties. Nu tad balsosim. Mēs balsosim pār pirmo ziņojumu. Tas saucās Tok Tok ziņojums. Smieklīgs nosaukums. Tok Tok. Ja viņi sirīdam. Pagaid. Tur ir vesela virkne grozījumu, jo tā, tie nāk no nodarbinātības komitejas 2, 3, 4, 5, 6, kurus referents atbalsta, un viņš tos ir arī parakstījis. Vai varam par tiem balsot reizē? Nē. Nu, jūs liktāk mums. Otrais. Con. Kas ir par otro? Pret. PP e un Hartunga kungs. Laikam tomēr vairāk mums ir par, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. E, ir kolēģi, kas ir aizmirsuši kartītes. Viņi vēl nav atnākuši apakaļ no pusdienām. Nu jā, tagad beidzam balsot. 19 pār, 17 pret, neviens uh, neaturas, nu tad pieņemts. Trešais grozījums referenci pār, kas ir pār? Pret pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. 44 balss un 36 kartītes. Beidzam balsot. 14 pār 22 pret. Trešais grozījums noradīts. Ceturtais grozījums. Referents ir pār, kas ir pār. Pret atturās pieņemts. Sastais grozījums, referents ir pār, kas ir pār. Pret. Jāpārbauda atkal. Tas ir tagad uh, piektais grozījums. Ļoti neskaidrs vairākums. Beidzam balsot. 18 pār 17 pret. Sestais, kas ir pār? Pret. Divi pret. Nu, te šeit ir skaidrs uh, vairākums pār. Sestu grozījumu. Astotais, liberāļi ir iesnieguši referenci pret, pret. Kas ir pār? pret mm, arī goja atturas, nu, tad astotais nav pieņemts. Devītais grozījums. Bēresa, Dērdens un tā tālāk. Kas ir pār? Pret. Atturas pieņemts. Desmitais. Tie paši autori referents par par, kas ir pret 8 atturās pieņemts 11. grozījums un 12. no liberāļiem kopā? Nē. Eh, nu jā, tas. Tad balsosim par um, ehm, 11 no uh, referenci pret pārpret. Pār, Hartungs, Goe un tā tālāk, tad noraidīts. Tā, 12. Tas pats autors, kas ir par? 7 pret, atturas, tas pats vairākums noraidīts. Un tagad par apsvērumu punktiem viens grozījums. Pirmais no librāņiem referenci pret, kas ir par? pret atturas noraidīts. Tāpat mier, mm, tas pats vairākums gadrīz. Un tagad beig balsojums elektronisks par Derdena kunga ziņojumu. Tok, tok. Beidzam balsot. 28 pār 5 pret 2 atturās apsveicam Dardena kungu. notiesāts nu, bez klātbūtnes. Tālāk otrais Dardena kunga ziņojums. Tur ir par Calko Nīderlandi. Tie nav tie paši grozījumi. Vai mēs brīnumainā kārtā varbūt varētu nobalsot par pirmajiem grozījumiem, kas ir pirmajā lapā un otrās lapas sākumā? Nē, tagad tautas partija nav grib. Nu tad labi, otrais grozījums. No komisijas puses pār, referenci pār, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums pār, pret, trīs atturas, pieņemts. Ceturtais pār, pret Es nesaprotu. Kas te notiek ar labajiem? Tā tad jāpārbauda elektroniski. Es nesaprotu, kas tā par murmulēšanu, man visu laiku kaut kāda alu cilvēku kaut ko dudina ausī. Voilà, votē, jak 28 votē. 28 nobalsojuši vai balsotāji. Balsojiet, balsojiet. Beidzam balsot. 14 pār 21 pret. Bet es balsoju par. Labi. Liels apjukums Piektais grozījums referents ir par par, pret, atturas pieņemts. Sestais par, pret, deviņi, atturās pieņemts. Septītais par, pret, trīs atturās pieņemts. Astotais par, pret pret divi atturās pieņemts. Devītais dažāda autora, cita autora, liberālā grupa. Referents neatbalsta par, pret uh, Mamut un Goe atturās noraidīts desmitais. Bereses grozījums, kas ir pār referents, arī ir pār pret, atturās pieņemts 11. un 12. blokā. Labi, 11. un 12. liberāļu. Ne, nu tad 11. liberāļu. Referenci pret par. Liberāņi ir par, EFD un Helga pret lielās grupas un goja. Nu, atvarās norādīts 12 tas pat tie paši autori, eh, kas ir pār pret tie paši puselga atturas, tad noraidīts. Viens grozījums par apsvērumu punktiem liberāļi, referenci pret pār, pret atturās, tas pats vairākums noraidīts. Beigbalsojums elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28 pār 5 pret 2 atturās pieņemts apsveicam Dārdena kungu. Tālāk pāriesim pie 12. punkta. Tas ir Balsojums par Peugeot fabrikas darbiniekiem. Mēs te sāksim ar veselu virkni nodarbinātības komitejas grozījumu, un es sapņoju, kaut nu mēs varētu nobalsot par tiem visiem vienlaikus. Ko? Jā? Bez septītā. 2, 3, 4, 5, 6. Ar septīto arī. Tātad līdz septītajam grozījumam referents ir pār. Kas par? Hertukungs, jūs gribat atsevišķu balsojumu? Nē, paldies Dievam. Kas pret? 1, 2, 3. Atturas? Pieņemts. Tālāk, astotais Alvāro kunga grozījums referencija bilst. Kas par? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kas pret? Lielākā daļa atturas noraidīts. Devītais Referenci par. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Desmitais un vienpadsmitais. Balsosim kopā? Nē. Nu labi, desmitais referents iebilst. Kas par? Kas pret? Vairākums atturas noraidīts. 11. kas par? Ā, un pret? Ā. nu, tad lielās grupas ir vienojušās par to, ka šo vajag noraidīt, un 11. ir noraidīts. Pirmais grozījums - referents iebilst, kas par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kas pret? Vairāk kā 9 atturas noraidīts. Galējais balsojums balsosim elektroniski. Sākam balsot, sākam balsot, sākam balsot pār Peugeot kotiņī ziņojumu beidzam balsot. Neviens nebalso. 25 pār 5 pret 3 atturas. Apsveicam Kotiņī kungu. Nu, mums atkal nāk priekšā Derdena kungs, nezinu, kas viņam šodien noticis. Šoreiz mēs esam atkal Nīderlandē, Gelderlandē. Un te mums ir vesela virkne grozījumu no 2. līdz 8. no nodarbinātības komitejas. Redziet, redziet, redziet. Otrais. Referents atbalsta visus grozījumus. Kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. Trešais. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Ceturtais, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Piektais, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Nu, ziniet, visu laiku tiek pieņemts, kas sas, par sesto, kas par, kas pret. Divi pret, kas atturas, pieņemts. Septītais, kas par, kas pret 1, 2, 3. Atturas pieņemts. Astotais, kas par? Kas pret? Viens pret. Kas atturas? Pieņemts. Tālāk, devītais. Liberāļi. Referenci iebilst. Kas par? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pret. Atturas. Noraidīts. Desmitais Referents atbalsta, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. 11. un 12. balsosim kopā? Nē. Ah, nu labi, pa 11. kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 12. kas par, kas pret, atturas, noraidīts. Es īsti labi nesapratu, kāpēc mēs nevarējām balsot par abiem kopā, bet nu labi. Pirmais referents neatbalsta. Kas par? Kas pret? Atturas. Noraidīts. Galējais balsējums. Sākam balsot elektroniski. Tad nu sākam balsot. Runātājs no zāles nav ieslēdzis mikrofonu. Dārgais kolēģi, tā ir jūsu grupas iekšējā problēma, kas ir arī mana problēma, protams, bet kā komisijas, komisijas prezidents es te nevaru par to jums sarasāt. Lūk, fanija pie jums ierodās, lai jūs glābtu. Gala rezultāts ir. Par spīti šim negadījumam ir 29 par 3 pret 3 atturas. Apsveicam mūsu dārgo kolēģi Derdena kungu. Tad nu varam ķerties pie 14. punkta Alvaro kunga ziņojums. Dabur Alvaro. Vispirms Alvaro 14. Galicija Metal. Tagad esam Spānijā ar Alvaro kungu kopā. Yeah. No, no, pas de bullfighting ici, hein? Te nebūs nekādas vērša cīņas. Ir vesela virkne grozījumu. Ziniet, nu, man tad kārtība jāiedibina. Tagad ir Naranjo un Garīga kungas grozījumi, kas galīgi nepatīk referentam. Kas ir par otro grozījumu? Kas ir pret? Aturas. Noraidīts. Vai varam balsot vienlaicīgi par visiem Beres skundzes grozījumiem? Nevaram. Nu labi, trešais. Kas pār? Kas pret? Atturas noraidīts. Ceturtais. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. Tāpat. Piektais. Pagaidiet, pagaidiet. Ceturtais grozījums. Referents iebilst. Sākam balsot elektroniski, citādi te vispār neko nevar saprast. Nā, no, beidzot tautas partija ir pamodusies. Balsojam, balsojam. Nē, nu neviens vairs nebalso, tad beidzam balsot. 24 pār 9 pret. Piektais grozījums referents ir pret. Kas par? Balso tikai Dominiks man tāds iespējas. Ā, rekur citi arī uzradās. Kas pret? Tad nu pārbaudīsim elektroniski. Elektroniski pārbaudām. Es nesaprotu fani, ja skraida pa zāli un lot, e, komitejas locekļiem sniedz instrukcijas. Ļoti, ļoti smalki. Beidzam balsot. 12 par, 21 pret, 5 noraidīts. 6. Referents nepieņem. Kas par? Kas pret? Atturas. Nu, pilnīgi skaidrs vairākums ir par. Septītais. Es nevaru balsot, mēs nevaram balsot par 7, 8, 9 kopā. 7, 8, 9. Kas par? Kas pret? 1, 2, 3. Kas atturas pieņemts? Desmitais referents nepiekrīt. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Devītā paragrāfa grozījums, 11. grozījums, referents nepieņem, kas par, kas pret, atturas noraidīts. Tālāk. Trīs spāņu grozījumi, kas seko, referents nepieņem, vai varam balsot par tiem vienlaikus, kas par, kas pret, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atturas pieņemti. Pirmais grozījums, kas par, kas pret, atturas, tas pats vairākums pieņemts tātad. Galējais balsojums elektroniski. Balsojiet, balsojiet, balsojiet. Beidzam balsot. 26 par, 8 pret, 1 atturas. Apsveicam mūsu referentu. Voilà. Il a sa revanche. Nu, viņš varēs pēc tam revanšēties. Tagad ķersimies pie Dominika Rikē AstraZeneca Zviedrija. Trešais grozījums ir atsaukts. Te man čukstausī. Trešais grozījums ir atsaukts. Withdrawn. To tas nozīmē. Vai es varu paņemt visus grozījumus? Ā, nē, nevaru visus, tāpēc, ka tur ir dažādi grozījumi iesniedzēji. Otrais grozījums, kas par? Kas pret? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atturas pieņemts. Trešais ir atsaukts, ceturtais, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. Piektais, kas par, pret, atturas, pieņemts. Sastais, referents ir pret, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. Septītais, referents ir par, kas par, pret, atturas atturas pieņemts. Astotais. Referents ir pār, kas par, pret, atturas pieņemts. Devītais. Kas par, kas pret, lielākā daļa noraidīts. Desmitais. Kas par, kas pret, atturas pieņemts pieņemts. 11. referents ir par, kas par, kas pret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kas atturas, pieņemts. 12. referents ir pret, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 13. kas par, kas pret, tas pats vairākums noraidīts. Pirmais grozījums kas par, kas pret, atturas noraidīts. Galējais balsojums sākam balsot elektroniski, sākam balsot. Balsojiet, balsojiet, balsojiet. Saņemiet sevi rokās, beidziet balsot, beidzam balsot. 25 pār, 5 pret, 4 atturs pieņemts. Apsveicam Rikē kungu. Dominikam Rikē ir vēl viens ziņojums. Oui, nous avons encore un vote pour Dominique Riquet, mais... Mums vēl ir jābalso par Riquet kungu. Vai mēs varam balsot par par virmo, es nezinu, kas tas. Vai ir tādi locekļi, kas vēlas balsot atsevišķi par juridisko pamatojumu? Nē, man vispār vajadzēja katru reizi jūs aicināt balsot par visu kopā. Nu, skaidrs, bet nu nekas. Tad eh, par pārvedumiem. Par 11. Kāpēc 15. saka priekšsēdētājs? Ah oui, d'accord. Je, enfin bon, moi je, je, je préfère. Es dodu priekšroku tagad jaunu balsošanas metodi. Paņemsim tēmas tādā pašā kārtībā, ka mēs jau balsojam tagad par tok tok, kas ir par, kas pret atturas pieņemts. Tālāk par uh, salko, kas pār, kas pret atturas. Tagad par Peugeot, kas pār, kas pret atturas pieņemts. Tagad par Gelderlandu. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Tagad par Galicija metālu. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Tālāk AstraZeneca. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts tagad mēs esam jau visu izdarījuši. Mums ir jāpāriet pie nākamā ziņojuma, kas ir atzinums par Eiropas robežu uzraudzības sistēmu. Tas sākas ar virkni referenta grozījumu, vai gadījumā mēs nevarētu balsot par to kopā? No, nekā. Nē, labi. Septītais, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Astotais par. Pret atturas. Nē, balsosim elektroniski par astoto. Astotais grozījums. Astotais. Sākam balsot. Beidzam balsot. 13 pār 20 pret, neviens neaturējās, noraidīts. 9. Kas par pret? atturas noraidīts. Desmitais par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais par pret atturas pieņemts. Divpadsmitais par pret atturas noraidīts. 18. Hartonga kungs autors nav referenta atzinuma, kas par referents ir pret noraidīts. 13. kas par pret atturas pieņemts. Tagad apsvērumi. Otrais, kas par pret atturas pieņemts. 16. no Jutas Haugas referents atbalsts, kas par pret atturas pieņemts. 17. referents ir pret, kas par pret atturas noraidīts. Vai varam nākamos kopā visus ņemt? Nē. Tagad trešais. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Ceturtais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Sestais par pret, atturas, pieņemts. Pirmais, kas par, pret, atturas, pieņemts. 14. no jūtas, kas par, pret, atturas divi atturās, pieņemts 15. arī no jutas, kas par pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums elektroniski sākam balsot. Ah, le vote est clos. 28. Beidzam balsot. 28 balsis par, 4 pret 1 atturējās. Pieņemta normatīvās rezolūcija. Sveicu referentu. Giovanni Lavija. Allons... Nākamais. 18. kopējā tirgus organizācija lauksainiecības ražojumiem. Vienotais regulējums ģenētiski. Sāksim, balsosim blokā par pirmo un otro, kas par, pret, atturas, balsosim elektroniski. Balsojam lūdzu par pirmo un otro grozījumu. Beidzam balsot. 13 balsis par, 16 pret. Neviens neaturējās. Noraidīti grozījumi. Divi grozījumi no Pētera Jāra puses, 7. un 8. referents ir pret, kas par. Septiņas par, kas pret atturas noraidīts. Devītais grozījums Sosa Vāgners. Kas par? Referents ir par. Pret atturas noraidīts. Trešais grozījums, kas par? Pret atturas noraidīts. elektronisks balsojums par trešo grozījumu. Autors ir referents. Grūti saprast, kā jūs balsojat, jo jūs neceļat rokas. Lūdzu, piedalieties visi, mums ir 35 balsis. 36 kartes, 31 nodota balss, 22 par, 9 pret, pieņemts. Pieņemts. Desmitais grozījums Sosa Vāgners. Referents par, kas par? Pret, atturas, noraidīts. 11. kas par? Referents par, pret, atturas pieņemts. 12. Sosa Vāgners referents pret, kas par pret atturas vienbalsīgi noraidīts gandrīz. 4. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 5. kas par pret atturas pieņemts.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 neviens neaturējās, pieņemts. 14. Sosa Vāgners referents ir pret, kas par, pret, atturas, noraidīts. 15. Pēters Jārs, referents pret, kas par, pret, atturas noraidīts. 6. referenta, kas par, pret, atturas pieņemts. 16. Osavāgners referents pret, kas par? Pret, atturas, noraidīts. 17. 18. varam balsot kopā. Pēters Jārs referents par, kas par? Pret, atturas, pieņemts. Elektronisks galīgais balsojums par regulas priekšlikumu. Lūdzu, piedalieties, beidzam balsot, 27 balsis par, 2 pret, 2 atturējās. Sveicu Giovanni Laviju par šo, ar šo ziņojumu. Nākamais ziņojums arī Giovanni Lavija par tiešajiem maksājumiem. C'est le rapport numéro 19 sur les paiements directs aux agriculteurs. Balsojums par eh, ziņojumu par tiešmaksājumiem KLP ietveros. Sāksim ar trim grozījumiem. Eh, Sosa Vagners, un tos balsosim blokā. Blokā vai kāds iebilst? Referents ir pret. Kas ir par? Helga. Kas ir pret? Visi atturās. Helga paliek viena, nabadzīta, noraidīts. 17. Eh, referenti, kas ir par referenta kungs? Mutisks grozījums priekšsēd. Jo tad, kad mēs izstrādājam ziņojumu, šis kompromiss vēl nebija panāts par kopējās lauksaimniecības politikas finansējumu To mēs pievienojām starposmu ziņojumā, un tādēļ, mūsuprāt, tekstu vajag aizstāt ar tādu formulēm, ko mēs tad arī ierakstām starposmu ziņojumā, arī šajā kompromisā. Tas mums ir pieejams, plenārsēdē tas ir apstiprināts šūra komitejai. Labi, Jērans. Ja Paldies referentam par mutisko grozījumu. Vienmēr var jautāt, var uzdot jautājumu, vai šādu tekstu vajadzētu iekļaut. Parasti, es domāju, mēs šādu veidu formulējums regulā kā tādā neiekļaujam, bet, ja reiz to daram, tad formulējumam jābūt tam pašam kā šūra ziņojumā un MFF ziņojumā, tad daudzgad finanšu plānu ziņojumotāji piekrīt referentam. Varam tā darīt. Labi, es saprotu, ka ir mutiskais grozījums uh, ar tātad jaunu formulējumu, uh, eh, tātad ar to pašu formulējumu, kas ir starposmu ziņojumā, uh, 5a uh, jaunajā pantā tas uh, būtu iekļaujams. Un tas pats teksts arī tiktu iekļauts apsvēruma punktā, jaunā apsvēruma punktā 1a. Tas pats teksts. Tātad eh, blokā varam balsot par to, jo tas ir identisks formulējums. Kas ir pār? Pret. Divi atturās pieņemts. Vai Līdz ar to 17. būtu nokārtots, tad varam balsot par 18. Tas ir cits, par citu punktu. Pēteris Jārs ir iesniedz grozījuma referenci pret, kas ir par? Pret atturās noraidīts 19. tas pats autors referents ir pār, kas ir par, pret atturās pieņemts 20. soza referents ir pret, kas ir pār, pret atturās noraidīts 21. Pēteris Jārs. Referents ir pret. Kas ir par? Pret atturās noraidīts. 22. Referents ir par. Kas ir par? Pret. Sidonija tas ir kas personīgs vai PP vārdā? Kas ir par 22? Referents ir par pret. Atturas pieņemts. 23. 24. varam blokā? Nevaram, nevaram. 23. referents ir pret, kas ir pār? 1, 2, 3, 4, 7, 8, pret. Atturās noraidīts. 24. referents ir pret, kas ir pār? 7 pret, atturas noraidīts. Tad referenta 3 grozījuma blokā, ne, nu tad pirmais par, pret, atturas noraidīts, otrais par, pret, 5, 6 atturās, pieņemts trešais par, pret 7 atturās pieņemts. Vai es varu blokā likt balsot par Sols Vagneres grozījumiem visiem? Brīnišķīgi. Referenci pret kas ir pār? Pilnīgi neviens. E, e, neviens neatras. Nu tad Soza Vāgners izkūp. Ceturtais atsauc 33. Solzvagners Surfnis pret pārpret atturās noraidīts. Piektais eh, referenta pārpret atturas pieņemts. Sestais referenta pārpret divi atturās pieņemts 34. Pēters Jārs referenci par kas ir par pret atturās pieņemts. 7. referente kas ir par pret laikam labāk pārbaudam septītais referenta grozījums. Sākam balsot. Lūdzu, balsojiet, balsojiet, balsojiet. Balsojiet, balsojiet. Divi klātesošie nebalso. Nu, beidzam balsot. 18 pār, 11 pret, neviens neaturās, 7. pieejams, 35. Pēterijā ar referenciju pār, kas ir par. Pret. Atturās pieņemts. 36. Solsa Vāgnera. Referenci pret. Kāds ir par? Nav. No noraidīts. 37. Pēterjāra referents ir pret. Kas ir par? Hārtunga kungs un Tripels kungs. Kas ir pret? Daudzi. Atturas noraidīts. 38. Soz Vagners vai ir kāds par? Neviens. Tas akāli izkūp. 8. Tas jau bija ar mutisku grozījumu nosakts. Tad devītais Pēterjā referenci pret, kas ir par? Pret atturās noraidīts. Desmitais Soza Vagners neviens nav interesēts. Tomēr ir gan Hartunga kungs pret, atturās noraidīts. Trīs jāra grozījumu kopā? Nē. Vienpadsmitais referenci pret pār 7 pret, atturas noraidīts 12. jāra par, 1 par pret, atturās noraidīts 13. jāra par, 1 pret, atturās noraidīts galbalsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 pār, 2 atturās, 2 pret, pieņemts, apsveicam Giovanni. Un vēl paliek viens ziņojums. Vēl ir viens ziņojums pār atbalsts lauku attīstībai. Vai visiem ir balsošanas saraksts? Tad nu sāksim balsot ar 15. Petera Jāra grozījumu. Kas ir par? Kas ir pret? Atturas noraidīts. 16. Sosavā Ogreris. Vai kāds viņu atbalsta? Neviens. Noraidīts. Pirmais no referenta. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 17. Kas par? Neviens nestāv Sosu Vagneru. Vispār izsvītrots. 18. atklāso savāgnērs vispār izraidīts, 19. tas pats, 20. tas pats, 21. Nē, bet te ziniet, 21. Jā, referents Sosu Vagneru atbalsts, kas par? Kas pret? Autors noraidīts. 22. Pēters Jārs referents iebilst, kas par, kas pret, atturas noraidīts. Otrais grozījums no referenta, kas par, kas pret atturas. Es labāk pārbaudīšu elektroniski. Man rodas tāds iespējas, ka lielākā daļa ir pret, bet lai nu būtu tāda droša Ziniet, jums acis jau laikam vairs cieta, rokas vairs neceļās, pusdienas miedziņš nāk virsū, balsojam, balsojam 11 pār 16 pret 1 atturas noraidīts. Otrais grozījums 23. Sosa Wagners atkal. Vai kāds viņu atbalsta? Nē. 24. Sosa Wagners. Kāds ir par? Neviens. Trešais, nu, to arī es nezinu, referents, vai kāds ir par? Pret. Atturas noraidīts. 25. grozījums, Peters Jārs, referents ir pret, kas par? Pret. Atturas noraidīts. 26. Sosa Vāgners, referents viņu atbalsta. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 27. Peters Jārs, kas par? kas pret atturas noraidīts. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balsojam atsevišķi par 4. Referents atbalsta. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. Tagad 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balsosim par tiem reizē. Kas par? Pret? Viens pret. Kas atturas? Pieņemts. 28. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 11. no referenta. Kas par? Kas pret? atturas noraidīts. 29. kas par, viens par, kas pret, atturas noraidīts. Tagad balsosim par Petera Jāra grozījumiem apsvērumos. Referents iebilst, kas par. Neviens viņu neaizstāv pret atturus, visi noraidīti. Tagad balsosim galējais balsojums par pēdējo Giovanni ziņojumu. Balsosim elektroniski. Visa tautas partija ir sapulcējusies ap barbaru, un viņi nebūtu nerunā par lauksaimniecību. Beidzam balsot, beidzam balsot. 27 pār 2 pret 1 atturas. Apsveicam Giovanni. Viņš šodien būs nopelnījis prēmiju pār produktivitāti, jo šodien no rīta un pēcpusdienā viņš bija sagatavojis kaudz ar ziņojumiem. Tālāk mums ir jāturpina ar papastamkosa kungu, kas sēž mūsu vidu, atvainojiet, vicepriekšsādātāja kungs. Te ir runa par atzinumu joprojām par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību. Mēs sāksim ar virkni referenta grozījumu. Vai mēs varam balsot par tiem reizē? Nē. Nu, jo sliktāk mums pašiem. Ceturtais, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Piektais, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Kas sastais, kas par, kas pret, atturas. Ba balsosim elektroniski. Esmu drusku apjucis par sesto. Vai visi ir nobalsojuši? 20 pār, 6 pret, norādīt, eh, pieņemts, 7, eh, kas par, kas pret, atturas, pieņemts, 8, kas par, kas pret, atturas, pieņemts, 9, kas par, kas pret, atturas pieņemts, kas desmitais, kas par, kas pret, atturas norādīts, vienpadsmitais, kas par, kas pret, atturas, tas pats vairākums norādīts, divpadsmitais, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Visi pāršķir lapu. Joprojām nevaram balsot uh, par vairākiem grozījumiem reizē. Mm, varbūt no 13. līdz 19. ieskaitot 19. Tad, nu, paldies Dievam. Helga, jūs to nevēlaties? No 13. līdz 19. balsojuma reizē, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 20. ir atsaukts, 21. atsaukts, 22. kas par, kas pret, atturas pieņems, 23. kas par, kas pret, atturas pieņems. 29. Pēters Jārs, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 30. un 31. ir atsaukti, 24. kas par, kas pret atturas, pārbaudīsim elektroniski, man liekas, ka lielākā daļa ir pret. 24. grozījums. Beidzam balsot. 17 par 14 pret. Tiešām vajadzēja pārbaudīt. 24. pieņems un 32. tad arī 33. grozījums, kas par, kas pret. Atturs. Labāk pārbaudīsim. No šajienes skatoties, neko nevar saprast. Vatiklu. Beidzam balsot. 16 pār 14 pret neviens neaturas pieņemts. 25. atsaukts, tagad mēs nonākam pie apsvērumiem. Varbūt varam balsot par pirmo, otro, trešo reizē? Nē, nevaram tomēr. Nu labi, kas par pirmo? Pret. Atturas pieņemts. Otrais, kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Trešais, kas par pret atturas noraidīts. Abi Petera Jāra grozījumi, kas par, kas pret. Balsosim elektroniski. Elektroniski balsojam par 28 un 27 grozījumu, ko iesniedz Peters Jārs. Beidzam balsot. Beidzam balsot, visi ir nobalsojuši, cik brīnišķīgi. Un rezultāts 16 pār 15 pret. Redziet, cik tuvu. Tā, 28. atsauc, galējais balsojums, balsojam elektroniski par papastamkus kunga ziņojumu. Balsojam, balsojam, balsojam, nu, no nu, esam nobalsojuši. Beidzam balsot 28 pār 2 pret, 1 atturas apsveicam mūsu kolēģi vicepriekšsādātāju papastāmkusu kungu. Bien. Alors, je vous propose maintenant de voter. Mans ierosinājums ir tāds. Tagad balsosim par 25. punktu Hohlmeieres kundzes ziņojumu. Vous aurez des virements. On peut les prendre aujourd'hui éventuellement Vous serez prêt éventuellement Vai jūs esat gatavs? Vispirms es došu vārdu Monikai, un ja mums būs laiks, tad mēs. Frančeska, jums vairs nav balsojumu. Nē, jums vairs nekā nav, mēs jau esam nobalsojuši. Tālāk, tad mums paliek tikai Monika, 25. punkts. Pal Dank, Herr Vorsitzender. Sirsnīgs paldies, priekšsēd. jautājums, kas radīja nelielas irritācijas sakarā šo ēku. Mums bija jau pagājušajā reizē darba kārtībā Eiropas Securities and Markets Authority, tātad uh, eh, obligāciju un tirgus eh, aģentūras ēka Parīzē, eh, ko tā ko organizācija no iepriekšējās priekšgāja aģentūras uh, nomāja sāka nomāt īsi pirms esma regulas spēkā stāšanās, un tāda nu bija šī situācija, tikām stādīt frakta priekšā bez tā, ka iepriekš būtu tikuši konsultēti. Tādēļ Eh, koreferentu un es nebijām sevišķi sajūsmā šāda situācija, jo mēs uzdevam jautājumu, kāpēc padomu mūs vienmēr liek taupīt līdzekļus, bet paši ļoti plaša vēriena rīkojās eh, ar naudu. Protams, esmai ir nepieciešama piedienīga ēka, taču mēs labi saprotam, ka Parīzes centrs nav Eiropas Savienības vislētākais nostūrītis. Un um, eh, te mēs uzdevām jautājumu, kurš tad varētu būt juridiski atbildīgs. Eh, ja tā lietišķi eh, sausi, es varētu konstatēt, ka ar pārakstīšanu mūsu valstu un valdību vadītāji ir juridiski atbildīgi par to. Uh, Un līdz ar to tad mēs nonācām pie secinājuma, ka arī ESMA eh, nav neviena atbildīgā par šo situāciju, un direktore ir atbildīga par šo eh, s, eh, situāciju teorētiski, bet viņa tikai jau dažus mēnešus ir amatā, un to, kas ir noticis pirms viņas pilnvar laika, diez vai var viņai uzlikt uzgrūst, un mēs tagad sodu maksājumus arī gribam veikt. Uh, Kādus tagad tiek risinājums meklēts, esmu cenšas šos papildu kvadrātmetrus, kas ir nepieciešami, lai visus darbiniekus visiem atrastu biroja telpas. Trīs tūkstoši seši kvadrātmetri viņam ir jau, viņam vēl vairāk kā 2000 vajadzīgi, 180 darbinieki, mūs mierina vienīgi tas, ka papildu izmaksas budžetā diez vai būs ļoti dramatisks, jo vairāk nekā divas trešdaļas ienākumu uh, e, ESMA ar saviem ienākumiem finansē ne ar, e, no ES budžeta. Tad budžeta summa 180 tūkstoši restorācijas, mēbelēm vēl tur 11 tūkstoši uh, papildu izmaksas, vairāk nekā 2 trešdaļas izmaksas uh, iestāde pate finansēs, parasti būtu mm, kopējās izmaksas 460 tūkstoši par renovāciju, un mēs 198 tūkstošus maksāsim, tātad uh, trešdaļa apmēram tikai. Nu, tas nav tik šausmīgi, bet, protams, ka tas ir nepatīkami, ka ir tāda dārga vieta izraudzīta esmai. Ar Ebu ir vēl mazliet dīvaināk. Viņi ir pašā Londonas centrā, atrodas viņu biroji, kas nav laikam daudz mācījušies no kļūdām. Esmu tagad parakstījis tādu dokumentu, kas ir, eh, ko es centos ar eh, koreferentiem saskaņot. Pateicos viņiem par atgriezenisko saiti, bet divas lietas šeit man neapmierināja. Pirmkārt tas, ka budžeti iestāde nav tikusi konsultēta, neviens mūs nav informējusi saulēcīgi, un otrs atkal draudzīgais norādījums eh, dalībvalstī un valstu valdību vadītājiem, ka varētu arī kaut ko lētāk atrast eh, nekā Parīzes pašcentri. Arī Francijā ir varbūt tādi lētāk nostūri un Eh, pat Pārīzē, bet nu to es vairs nevaru mainīt, ne, bet mēs uz to negatīvi norādam, tomēr par esmu kā tādu pozitīvu atzinumu sniedzam, jo alternatīvu nav. Paldies, uh, referents kundze, tagad Anglika Mērta man ir lūgus eh, vārdu. Uh, Paldies priekšķiet, man būtu vēlreiz jautājums, kas notikt, ja mēs beidzot vienreiz uh, tiesā iesniegt lietu par šo lietu. Kas ir ar šiem 15 miljardiem, nu, miljoniem, vienalga. Vienalga tas ir pa daudz naudas. Um, vai nebūtu iedzīgāk vienreiz uzdot jautājumu, kas ir atbildīgais, varbūt tas ir padomēs, pārliecināt, ka tā laika direktors noteikti būtu atbildīgs, es šo līgumu nē. Ne neesmu redzējis, bet tas būtu jāblūko konkrēti, un tad ir reiz jārīkojas konsekventi, jo nevar būt tā, ka ik pēc pāris gadiem mēs saskaramies ar šādu gadījumu, kur mums tiek teicis, ka eh, mēs no atbildības nevaram eh, nekā izlavīties, jo padomi jau ir mūsu stādījums faktu priekšā, mums atliek vien piekrist, taču kaut kur ir jābūt kādam atbildīgam, un to es gribētu gan e, norādīt. Paldies, Holmajers kundze jautājums juridiski ir atrisināts, un esma to plaši atbildējis. Esma plaši izklāstīja, ka nav atbildīgā direktora par šo jautājumu, par to šī lēma pieņemšana, to pieņēma valsts un valdību vadītāji. Viņi pieņem lēmumu, ka <clears throat> iepriekšējās aģentūras, priekšējā aģentūras visas saistības juridiskas un finansiāls pilnībā tiek pārņemtas. Tātad iespēja ir e, iesniegt tiesā prasību pret 28 vai 27 valsts valdību vadītājiem. Brīnišķīgi. Juridiskais dienas mums skaidri lika mūs saprast, ka nebija viens atbildīgais ģenerāldirektors vai direktors, kurš bija galīgi ārpus kontrols uh, nepildīja savus pienākumus, neievēroja procedūras, bet valstu valdību vadītājs uh, noteica, ka visu juridisko atbildību par priekšgājā aģentūras juridiskām saistībām uzņemas ESMA. Tādā situācijā tagad ir direktore, viņa nekā cita nevar darīt, kā uzņemties juridiskās saistības, kuras viņai ir uzliktas viņai kā direktorai, ar to nākas sadzīvot. Un viņa pat vēl sarunu gaitā ir panākusi dažus, eh, dažu normu eh, tādu izdevīgāku pamainīšanu, bet gal galā to, ko valsts valdību vadītāji ir parakstījuši, viņai nākas vien pildē, pildīt. Ja mēs līgumu noraidītu, tad mums būtu jāmaksā sodu maksājumi uzreiz, tūlīt pat un ja mēs jaunu ēku nomātu, tad tam ir jābūt arī Parīzē, tad mēs varētu izvēlēties eh, kādu eh, lētāku pilsētas rajonu, bet uh, sodu maksājumus mēs ar to neatpelnīsim, tātad viss citi risinājumi būs vēl dārgāk. Uh, ieguvums tikai tāds, ka lielāko daļu šo izmaksu sēdz pašu, esmas paši ienākumu. Uh, nevis es budžets. Tātad šī īres maksa lielākoties tiek sekta 2013. gadā. Nomas maksa 1 282 tūkstoši un mēs no tā maksājam 397 tūkstošus. Nav nekas dramatiski, taču, nu, nepatīkam, kā tas viss notika. Parasti esmai vajadzētu pašai varēt finansēt savu nomu, ja viņa būtu izvēlējusies izdevīgākas telpas biroju, bet tur vairs neko nevar, diemžēl, mainīt. Juridiskais dienests ir to rūpīgi pārbaudījis, esmu ir precīzi atbildējis, un jāsaka, esmā mums nekādi neizvairījās, mums sniedz visu informāciju, bet tas nekā nelīdz mums ir juridiskā atbildība, un tur vairs nekā nevar darīt. Un Eh, no ierēģņu puses neviens nav bezatbildīgi rīkojies. Paldies, man ir citi runātāji, kas vēlas izteikties, un arī Artunkungs. Eh, Paldies, priekšādātāji, kā politiķis man nepatīk justies tādam ļoti nevarīgam. Un tāpēc man jāatbilst tas, ko teica kolēģe Vertmane, jo runa nav tikai par juridiskām lietām, uh, bet kā politiķiem mums ir jāraida ētiskas dabas signāls. Un es pilnīgi piekrītu tam, ka mēs kā uh, līdzlēmēji budžeta procedūrā nevaram piekrist notiekošajam. Juta Hauga lūdzu. Paldies! Es negribu tagad vēl sarežģīt lietas vēl vairāk. Uh, bet dažādos kontekstos mēs jau vairāk kārt esam diskutējuši par to, kāda loma starp institūciju struktūrā piekrīt samitam, tātad valstu un valdību vadītājiem. Un te mums vienmēr secinājums ir viens. Informāciju mēs saņemam tādu, ka, ka Tas ir cilvēku kolektīvs vai kolēģija, kas nevar pieņemt juridiski saistošu kaut ko. Viņu uzdevums ir noteikt tendenci vai ievirzi, un tad uh, var iet vienu pakāpi zemāk, lai kaut ko vairāk noskaidrotu. Vismaz tā, tāds iespējas man ir bijis. Uh, par finanšu ministriem, kuri tad diskutē par lietām konkrēti. Un manuprāt, nevis valsts un valdību vadītāji šeit ir uh, noteicošie. Viņiem nekas likumdošanas ziņā nav īpaši darāms. Viņi nevar pieņemt neko, kas būtu juridiski saistošs un uzliktu pienākums ja mēs atzīs, gribam cīnīties pret uh, bezdarbu, bet finanšu ministri nolēmj, ka nauda tam netiks atvēlēta, tad tā nu tas ir. Un tāpēc mums diez vai vajadzētu teikt, ka šajā kontekstā lēmumu pieņēma valsts un valdību vadītāji. Jo, ja tiešām tā būtu bijis, ka tikai viņi ir atbildīgie, nu tad jāsaka, ka pārējo nonāk, nonāk sliktā situācijā, sevišķi tie, kas šo būdu tagad ir izīrējuši. Gaiera kungs. Runājot par ēkām un aģentūrām, mums atkal un atkal jāsastopas ar vienu un to pašu problēmu. Padomē, valstu un valdību vadītāji pieņem lēmumu, kur aģentūra atradīsies un attiecīgā dalībvalsts nolemj, kurā tieši tad dalībvalsts vietā šī aģentūras mītne būs. Un acīs duras tas, ka apvienotā karaliste atkal un atkal vērš mūsu uzmanību uz to, ka jārīkojas taupīgi un tai pašā laikā pat parasti piedāvā visu laiku šo Doklēns um, uh, kvartālu vai pilsētas daļu, kas ir visdārgākā Eiropā vispār, kāda ir iespējama. Un valsts un valdību vadītāji at, atkal no jauna atgādina institūcijām, ka tām jābūt taupīgām, bet kad eh, vajag atrast mītnes vietu aģentūrai, tad tiek izvēlēts visdārgākais iespējamais variants. Šeit taču ir jābūt iespējām kaut ko koriģēt. Merci. Uh, une, une remarque personnelle, puis uh, Monika. Uh, Paldies, un man būs tagad tāda personīga piezīme, un tu došu vārdu Monikai. Jā, tik tiešām mēs visi Gan referents, gan arī vairāki no tiem, kas uzstājās īsti, nejūtās labi par to, ka mūsu manevri iespējas ir diezgan mazas, jo patiesībā mūsu rīcība ir atkarīga no um, politiskā lēmuma. Protams, ka mēs varam uh, negatīvu lēmumu pieņemt, taču tad mēs kompromitējam šo organizāciju esma, kas šobrīd ir ļoti vajadzīga, un tā ir politiskā atbildība, ko ir ļoti grūti uzņemties. Es domāju, vai mēs nevarētu paziņot vai nu šajā atzinumā, vai arī pēc šī atzinuma Varbūt mēs varētu tādu preses eh, paziņojumu sagatavot, kur būtu teikts, ka Eiropas parlaments, nu, konkrēti mūsu budžeta komiteja ir ļoti noraizējusies par to, kur mūs vēd aģentūru dibināšana dažādās pilsētās Un um, problēma radīsies arī ar jauno tiesu, kam būs jāizšķir lietas par um, e, Eiropas. Mm, Uh, dažādām lietām, un tas tās atradīsies trīs dažādās pilsētās, un tas viss notiks uz Eiropas nodokļu maksātāja rēķina. Mēs gribētu, lai kāda sanāksme tiktu veltīta šim jautājumam, tas varētu tikt uh, ievietots nākamā trialoga ietvaros. Tad, kad mēs runāsim arī par naudas pieprasīšanu dažādiem projektiem. Nu, un tad mēs tiešām varētu runāt par šo novirzīšanos no plāna, par kuru mēs jūtamies atbildīgi. Nu, bet lēmums ir pieņemts un ir politiski ļoti grūti pret to iebilst. Bet pirms es dodu vārdu Monikai, Dominiks Rikē vēlējās kaut ko pateikt. Paldies priekšsādātājiem, man pavisam īsts komentārs. Te mēs runājam par nekustamo īpašumu problēmu, proti par to, ka mēs esam spiesti īstenot politiku, kurai mēs nepiekrītam, taču tāda veida deklarācija nenozīmē ka mēs esam pret nekustamā īpašuma politiku, varētu izklausīties, ka mēs esam pret aģentūrām. Es nezinu, vai vajadzētu to tā laist ārā. Man liekas, ka tas ir diezgan bīstami. Vajadzētu varbūt aicināt dalībvalstis būt saprātīgākām, kad tās izvēlās aģentūru atrašanās vietu, jo, ja to nointerpretējas kā uh, ka Eiropas parlaments ir pret aģentūrām, tas varētu mums e, būt kā šāviens kājā. Jā, turpina priekšsādātājs, jebkurā gadījumā ir diezgan bieži darba kārtībā paredzēts punkts par aģentūrām, tad, ja ir trilo, trialogs un tieši šī darba kārtības punkta ietvaros, mēs varētu pieminēt šo problēmu. Hartunga kungs ir vēlreiz lūdzu svārdu. Voorzitter, ik heb begrepen dat morgen. De... Es sapratu tā, ka auditoru tiesa rīt izdos īpašo ziņojumu par aģentūrām. Būtu interesanti ar to iepazīties. Jā, protams, ka revīzijas palāta ir īstais instruments, lai varētu salīdzināt un arī nāktu klajā ar spriedumu. Nu, Monika, tad nu šaujārā, kas tev sakāms? Vēlreiz es negribēju ieslīgt detaļās, bet ņemot vērā kolēģu teikto, gribu paskaidrot. Esmai ir īpatnība, tā nav jauna dibināta aģentūra, bet gan CESR pēctece, tātad Eiropas regulējošo iestāžu um, tāda organizācijas pēctece dece, kas pārņēmus arī tās tiesības, un tā atrodas Francijas tā kā tiesību sistēmas eh, pakļautībā. Tas tā ir tāda konstrukcija, kas tika tā izvēlēta, un tāpēc arī esmai bija attiecīgi jārēķinās ar šīm sekām. Izmaksas, kas sagaida mūs, salīdzinoši ir nelielas. 982 tūkstoši gadā ir izmaksas, kas tiek gaidītas no mums. Nu, labāk jau būtu, ja tie būtu. Vai 600 tūkstoši vai 700, tas būtu labāk. Un Uh, bet šis nav pirmais gadījums, kad izceļās tāds kā konflikts. Es vēlreiz centīšos sakontaktēties ar padomi un vērsīšu patē, padomes vērību uz to, kā tiek izvēlētas mītnes vietas. Un es centīšos um, pārliecināt padomi, bet gribētu jūs lūgt tomēr neizteikt pārmetumus esmas virzienā tāpēc, ka tā ir pārņēmusi pienākumus un tiesības no aģentūras vai tai līdzīgas organizācijas, kas ir dibināta agrāk un salīdzinoši izmaksas tomēr ir tādas samērīgas, bet, nu, protams, procedūra nav ideāla šajā gadījumā. Hartunga kungs divus galvenos jautājumus es esmu atzinumā iekļāvusi, proti esmu tos arī saskaņojusi ar ēnu referentiem. Vai, Dargie kolēģi, mans ierosinājums ir tagad balsot par Monikas Hohlmeieres eh, ziņojumu, un es ierosinu, ka mēs šo darba, šo jautājumu paredzam arī nākamā trialoga darba kārtībā, kā jau teica Dominiks Rikē Eh, mums vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem, lai neizskatītos, ka mēs esam pret aģentūrām, bet gan, ka mēs vēlamies labi pārvaldīt finanšu resursus. Kas ir par Monikas ziņojumu? Kas ir pret? Atturas viens, divi, trīs, četri. Četri Paldies, paldies Monikai. Tas ir pirmais dokuments. Tālāk mums ir otrais dokuments par Frontex aģentūru. Nu, un par Frontex jautājums ir, vai mēs vēlamies ar to nodarboties vai nē, Monika. Priekšādātāji, šis dokuments saistās ar pozitīvām emocijām. Frontex ka ir izpildījis visus priekšnoteikumus attiecībā uz ēkas celtniecību, tika veikts eh, tirgus pētījums un ievēroti būvniecības notikumi, noteikumi, salīdzināti projekti, izmaksas tika pēc iespējas samazinātas un no jaunā no vecās ēkas, kur Frontex atradās dažādos stāvos 7., 10., 11., 22., 23. un vēl divos citos stāvos, un tad vēl bija pagrabā mīnus 1., mīnus 5. stāvā. Tātad no šīs ēkas Frontex ir izvācies. Un Frontex ļoti rūpīgi izvēlējās jauno vietu, uh, un tika atrasts ilgtermiņa tāds ilgtspējīgs risinājums, tika veikts tāds pētījums. Bija vajadzīgi papildus vēl 1500 kvadrātmetri, ko īrēt. Un tagad ir projektā izvēlēts ēkas projekts. kur um, īras cena par kvadrātmetru ir apmēram 20 eiro un pagrabā 11 eiro. Tika Eh, panākti ļoti izdevīgi noteikumi. Frontex tagad aizņem septiņus stāvus. Jāsaka, tātad, ka tika izvēlēts vislabākais un visizdevīgākais variants, varam Frontexam teikt par to paldies, ka budžeta līdzekļi ir izlietoti ļoti saprātīgi. Donc, vive Varsovija! Skaidrs. Nu, tad nost ar Parīzi, lai dzīvo Varšava. Vai ir kaut kādi komentāri? Kas ir par to, par uh, referenta viedokli, kas ir pret? Viens pret, kas atturās, divi pret, es atvainojos, atturās. tad pieņemam šo atzinumu, ņemot vērā referentes argumentus. Pēdējais jautājums ir par. Ir informatīvs punkts. Apmēram pavisam īsi. Mums ir jau noteikumi par budžetu, un ESA jau ir ņēmusi vērā šos noteikumus un ziņo mums, ka ievēros. Tātad sniegs mums informāciju, tiklīdz tas būs iespējams saskaņā ar šiem noteikumiem. Lielas paldies! Tad nu šodien balsošana mums ir beigusies, taču nesam beigušies mūsu sanāksmi. <gasps> Nē, vēl ir viena lieta, atvainojos, referenta kungs pār citām institūcijām 2012. gadā. Bon, on a besoin de plus d'argent pour. Mums ir vajadzīgs vairāk naudas, lai varētu labākus mikrofonus te ielikt. Paldies, priekšsēdētāji, man šķiet, ka mēs balsosim rīt, taču neatstājiet uz rītdienu to, ko varat izrīt šodien, kā saka. E, do Serviço Europeu de Ação Externa, ao pedido de alteração número 2, não há problema na sua. Uh, otrais grozījums attiecībā uz ārējās darbības dienestu nav problēma to pieņemt. Rezervu 2,5 miljonu. Ārējās darbības dienests mums ir sniedzis uh, pilnīgi atbildi. Uh, un līdz ar to varam. Pie... Nezinu, vai tā ir mana mikrofona vaina vai kas tas ir, bet visu laiku kaut kas šņāts. Bon. Varbūt runātājs var pamēģināt citu mikrofonu. Es labāk pārsēdīšos citur, saka runātājs. Jo, saka priekšsādātājs, jo eh, tulkiem šī skaņa ir vienkārši neciešama. Bon. Nē, nē, nē. Mettez-vous là. Mettez-vous mettez là. Nē, nē, tiešām labāk pārsēdieties. Go away. Nē, mē, mē, mē, mē, to, mē to là. Nu, bet apsēdieties taču citā krēslā. Alors, tu appuies sur le bouton. Un tagad nospiediet pogu. Fe, varā. Izdevās. Laikam tagad viss darbosies pienācīgi. Tātad otrais grozījums, kas attiecas uz ārējās darbības dienestu. Viņi ir snieguši mums pietiekoši atbildi mūsu uz jautājumiem, tad mēs varam savu iebildi eh, no tās atteikties. Tad ir vēl trešais grozījums attiecībā uz ārējās darbības dienestu. Svarīgi norādīt, ka šīs uh, eh, lūgums pārnestumu, tas ir vienkārši informatīvs punkts īstenībā. Tātad šeit nav problēmu balsojumā atbalstīt tas uh, viss notika ievērot 10% griezts, un tomēr arī azarvis dienestu uh, uzmanību būtu jāpievērš uh, uzmanību tam, ka um, uh, Tātad eh, budžeta pārnesumi, eh, ar tiem jāstrādā notāktā veidā, varbūt der, eh, der viņi uzmanību uz to vērst. ir jāskaidro, no kurienes šie pārnesumi tiek ņemti un uz kurieni E, kur tie nonāk. Pretējā gadījumā mēs radam apjukumu. Bet šis lūgums pēc trešā pārnesuma, kaut gan tas ir tikai informatīvs punkts, es domāju, ka mēs tam varam piekrist ar šo piebildi ka vēlamies norādīt ārējāsdarbības dienestam, ka e, ir e, šie lūgumi turpmāk jāprezentē rūpīgāk. Tas ir viņa paša interesēs. Kas attiec uz pāriem pārnesumu lūgumiem no parlamenta puses? Ir lūgums. Uh, juridiskam, juridiskā atbalsts sniegšanai 450 tūkstoši eiro apjomā. Arī ar šo pārnesumu nevajadzētu būt problēmām attiecīgi grozījumu budžetā. Un tad ceturtais seminārija kultūras aktivitāte Saharova balva. Arī šeit problēma nav. Viss nopietnākā, nopietnākais grozījums būtu <clears throat> C05. Tomēr mums jāizmanto šī iespēja nākamā gada budžetu nenoslūgot pārlieku, pārliekus, jo eh, dažas investīcijas mums ir jāizdara šogad. ne tikai, lai izvairītos no nākamā gada budžeta pārslogošanas, bet arī tādēļ, ka mums šie, šīs investīcijas ir vajadzīgas programmatūrā, jaunās tehnoloģijās, informācijas tehnoloģijas, tehnoloģijās mums ir uh, uh mm, arī jāpaplašina savs uh, mobilā interneta tīkls pa visu parlamentu, uh, bezvadu internetu. Lai tam varētu piekļūt visā parlamentā. Tātad šīm pārnesumam ir nozīme, tas ir atbalstams. Jāpatur prātā, ka parlamenta, ka tas nāks no mūsu rezerves neparedzētiem gadījumiem to mēs varam darīt. Mums ir šādas pilnvaras kā budžeta iestādēji. Budžeta komiteja esam jau rīkojušies līdzīgi arī iepriekš attiecībā uz rezervēm neparedzētiem gadījumiem. Administrācija to nevar darīt uz savu galvu, bet uh, Tad, kad mēs esam apstiprinājuši budžeta grozījumu, tas ir iespējams. Un atvainojiet vēl pēdējais, ko vēlas sacīt. Ombuds. Te būs arī neliels pārnesums, tas ir saistīts ar ēkām un darbiniekiem. 16 tūkstoši eiro un arī tas ir pamatots pie, pietiekoši, tas ir CO2, un to varam atbalstīt. Paldies, referents kungs, Alāk Inga Gresla. Par trešo pārnesumu. No, kas attiec uz EAS arēsdarbības dienestu, gribos izteikties. Es domāju, ka šādi pārnesums nevar pamatot. Ne komisija, ne citi mums tā neprezentē pārnesums tas man, eh, šis juceklis man uzdod eh, vairāk jautājumus nekā sniegt atbildes. Viens no jautājumiem ir pamatojumi trešā lapusē. Teica, ka delegācijās esot bijis 6,4 miljonu papildu izmaksas, jo ir 23 jauns darbvietas radīts. Tad izreikinām, cik maksā viena darbvieta - 370 tūkstoši eiro gadā. šeit ir tikai 9 mēnešiem 278 tūkstoši eiro. Bet jebkurā gadījumā, ja rēķinam tos gadu, tur ir tas pārsniedz jebko. Tātad tas ir necaurspīdīgi, pilnīgi un galīgi, un tas neatbilst tam, kā parasti pamatoju šādu e, pārnesumu. Tādēļ es neatbalstu to ka mēs to vienkārši apstiprinam ar jaunām institūcijām, jāiemācās, kā to vajag darīt. Tas nav caurspīdīgi, tas nav pārliecinoši, mēs neredzam katru pozīciju, mēs redzam vienkārši kaut kādas tādas divainas skaitļas, 14 miljoni, nevis 4 miljoni beig beigās pārnesumu. Man tas nav saprotams, es gribētu skaidrāk saprast un gribētu īpaši arī saprast, kādas vēl izmaksas šeit slēpjas, citādi mums nav vairs nekāda arī budžeta reglamenti nepieciešami nekādu noteikumu, ja viens tos neievēro. Paldies, Jerans Ferns. Paldies. Man ir daži komentāri par Eiropas parlamentu pārnesumu, jo mūsu referents saka, mēs esam pārnesuši līdzekļus no uh, neparedzētiem gadījumiem. Uh, uh, informācijas tehnoloģijām, tulkošanai, juridiskām konsultācijām, tā, ka esam to darījuši iepriekš, varam darīt atkal. Es nepiekrītu. E, to vajadzētu parastā budžetā paredzēt. E, e, šī rezerve ārkārtas gadījumiem ir domāti tieši tādiem ārkārtas gadījumiem, nevis šādiem paredzamiem gadījumiem, kā piemēram informācijas tehnoloģija, juridiskas konsultācijas, tūkošana tā tālāk. Mēs esam tā rīkojušies katru gadu, tā nevar būt. Es neesmu pret. Es saprotu, ka šīs izmaksas kaut kā ir jāfinansē, bet mums ir savai administrācijai skaidri jāliek saprast, ka šādas izmaksas jāietver budžetā, neizmantojot uh, rezervi ārkārtas gadījumiem. Es paldies, referents kungs. Obrigado. Eu, eu... Eh, paldies. Itin labi saprotu kolēģu sacīto. Uh, tomēr, vēlreiz atkārtoju, šī rezerve ir domāta šādām neparedzētiem gadījumiem, mums šī nauda ir vajadzīga tagad, mēs varam rekomendācijai izteikt ieteikums. Protams, juridiski tā varam rīkoties, bet labāk jau būtu iepriekš paredzēt šādas investīcijas, tomēr tas ir skaidrs. Taču ņemot vērā uh, šo bezvadu interneta investīciju pirmajā posmā, kur banke savulaik bija referents, nu mēs vienkārši turpinam toreiz iesākt to un jau norādīju, ka es atbalstu šo pārnesumu. Labi, varam norādīt, tas ir jādara, ka turpmāk šāda investīcija paredzēšana ir jābūt precīzākiem, taču ir jānodrošina labi darba apstākļi, tas mums visiem ir svarīgi, lai savu darbu veiktu kvalitatīvu, un tādēļ visiem deputātiem uh, Visā ēkā jānodrošina bezvadu internets. Daudz no mums dažreiz sūdzās, ka nevaram tik produktīvi strādāt. Tādēļ, ka mēs nevaram pietiekoši labi piekļūt darba resursiem, līdzekļiem. Tā kā pamatot ir šī investīcija Mēs negribam arī pārslogot nākamā gada budžeti lieki, tādēļ labāk no šī gada līdzekļiem to finansēt, jo šonadēļ tieši mēs apstiprinājām nākamā gada budžetu. Tad par Gresles kundzes komentāru. Es nezinu, vai šeit ir kāds no Eiropas ārējasdarbības dienesta, kurš varētu man iebilst. Vismaz nākamajā pārnesuma. E, Nākamreiz, kad runa par šādiem pārnesumiem, būtu vajadzīga lielāka skaidrība. Es nerunāju šeit par caurspīdīgumu, tas būtu varbūt pārāk e, asi teikts, taču viņiem ir jāsagatavo savi pārnesumu pieprasījumi rūpīgāk. vienkārši ņemot paraugu no komisijas un pa, padomes kā viņi sagatavo pārnesumu pieteikumus. Nu labi, komisijas gadījumā mums nav tie jāapstiprina. Bet, ja šeit ir kāds no ārējās darbības dienesta, kas mums varētu ko komentēt par to, tas būtu labi. Varam arī atlikt eh, jautājumu uz rītdienu, bet es nedomāju, ka mēs mums būtu kādi ļoti lieli šķēršļi arī pieņemt lēmumu šodien. Ja vēl radīsies kādi jautājumi šajā sakarā, tad, eh, nezinu, varbūt tas nav tomēr tik cieši saistīts ar konkrēto pārnesumu. Tā kā varbūt varam balsot par pāriem un šo jautājumu rīt apspriest, varbūt kāds no ārējās darbības dienesta varētu tad uh, Eh, mazliet kliedēt šeit izskanējušās baumas, eh, šaubas. Paldies, referent kungs, kas attiecās uz ārējās darbības dienas, tad tā tiešām mums ir jābalsto tik, tikai par otro pārvietojumu, par trešo un informācijai Inga Gresle mums teica, ka šī informācija nav pietiekama un izrādās, ka rīt EADD pārstāvji būs šeit, tāpēc es <clears throat> aicinu jūs balsot par otro pārvietojumu, bet rīt, tad, kad būsim nobalsojuši par pagaidu uh, ziņojumu, uzdot jautājumus tieši pārstāvjiem no ārējā darbības dienesta. Starp citu, mums vajadzētu pabrīdināt uh, par to, ko mēs viņiem prasīsim, lai viņi varētu uz mūsu jautājumiem atbildēt. Uh, Un tālāk mēs skatīsimies, ko mēs darām ar pārvietojumiem parlamentā. Tālāk par otro pārvietojumu EADD, kas ir pār, kas pret, atturas pieņemts. Tālāk par trešo mēs uzdosim jautājumus. Jūs atratais, labi, es ņemšu vērā. Goja atturās par otro. Par trešo mēs nebalsosim, tagad mums ir jautājumi, ko mēs uzdosim EADD rītā. Tālāk par parlamentu ir Gerana piezīme, kas ir ļoti pamatota. Man šķiet, ka mēs, referenta kungs, varētu, ja vien mēs balsojam par šo pārvietojumu, uh, papildināt savu balsojumu par atzinumu, kur mēs norādām parlamenta dienestam, ka tas nav pārāk labi, ja neparedzēto izdevumu rezerve tiek izmantot paredzamiem izdevumiem. Vai mēs varam balsot ar šo papildus mutisko grozījumu par parlamenta pārvietojumiem? Jā. Kas par? Paldies. Kas pret? Paldies. Atturas pieņemts. Tālāk par ombudu. Jautājumu tur nebija. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieņemts. Paldies, referentu kungs, un līdz ar to mēs noslēgsim ar viedokļu apmaiņu ar e, ārējā dienesta pārstāvjiem. Tagad visu acis ir pievērstas Barbarai Matjē kas ir pilnīgi nogrimuši savās domās. Dārgie kolēģi, dārgā Barbara, mēs esam beiguši balsot šodien. Mēs turpināsim balsot rīt no rīta par interim report. Bet šajā pēcpusdienā ir paredzēts, ka mums būs viedokļa apmaiņa par diviem Barbaras Materas uh, uh, ziņojumiem. Viens par radošās Eiropas programmu un otrs par programmu Eiropa pilsoņiem. Un mums būs arī viedokļa apmaiņa par um, Herkules 3 programmu, par kuru vajadzētu stāstīt Ričardam Ešvortam, bet Ešvorta kungs ir aizgājis. Uh, Nu, jebkurā gadījumā, Barbara, jums vārds par radošo Eiropu. Paldies, priekšādātāji. Paldies par iespēju iepazīstināt ar abiem atzinumiem šodien. Gribu runāt par komisijas priekšlikumi, par divām programmām laikam no 2014. līdz 2020. gadam. Viens ir radošā Eiropa un otrs Eiropa pilsoņiem. Par radošo Eiropu komisija ir noteikusi, ka sektors radošumam ir pelnījis lielu vērību un ir prioritārs, un tā ir vienīgā programma, kur gan kultūra, gan mēdīja, gan mēdīja mundus tiek apvienoti, un ir paredzēti līdzekļi gan maziem un vidējiem uzņēmiem, gan citām organizācijām, kas darbojas kultūras jomā. Programmas mērķi ir ļoti īsi raksturojami, jāveicina kultūras sektora attīstība, pārobežu apmaiņa ar kultūras vērtībām un uh, radošiem eh, darbiem, uh, mākslas darbiem, ir jābūt sadarbībai politiskajā jom, jomā līmenī, arī pārobežu mērogā un jāizstrādā arī jauni biznesa modeļi kultūras sfērā. Finanšu līdzekļi ir 1,8 miljārdi eiro, kas ir atvēlēti šai programmai Un es gribu nomierināt Itālijas kolēģus. Te tika pielaista kļūda, tulkojot no angļu valodas. Te ir runa nevis par miljoniem, bet par miljardu. 1,8 miljardi. Tas ir uz laiku no 14. līdz 20. gadam. Un kā šo atzinumu autore, uh, Es īpaši izcēlu to, ka ir vajadzīgi lielāki līdzekļi no budžeta gan kultūras, gan radošajam sektoram. Tāpat ir nepieciešams, lai likumdošanas tekstā būtu rakstīts, ka kādi ir, kāds ir procentu sadalījums pa sektoriem un jāņem vērā arī startautiskā dimensija. Un vēl svarīgi ir izveidot ietvaru, kas veicinātu jauno radošo cilvēku, jauno mākslinieku darbu. Arī šis aspekts jāņem vērā. Nākamais par programmu Eiropa pilsoņiem. Šeit komisijas priekšlikums tiek interpretēts tā, ka ir jā, cilvēki jāinformē par viņu valstu vēsturi, jābūt arī daudz lielākai informācijai par to, kā Eiropa vispār ir radusies, un ir jābūt vairāk kopīgiem projektiem starp Eiropas valstīm, uh, jo cilvēkiem brīžiem Eiropas konstrukcija liekas kaut kas, kas atrodas ļoti tālu, kaut gan būtībā Eiropas ierosmes un aktivitātes skar viņus ikdienā. Šeit runa ir arī par Eiropas identitātes izveidošanos, tāpat ir jārūpējas par um, pilsoņu iesaisti Eiropas struktūrās un to darbā. Runājot par līdzekļiem, 229 miljoni 229 miljoni eiro. Manuprāt, šis līdzekļu palielinājums ir nozīmīgs, tie ir vairāk nekā desmit miljoni, iespējams, ka varētu pat panākt vēl vienu palielinājumu par pieciem procentiem. Un šeit varētu atvēlēt īpaši vērību maziem projektiem, kas būtu domāti tieši jauniešiem. Bet šīm programmām līdz ar to ir jābūt vienkārši pieejamām. Uh, Es centos pēc iespējas īsāk to visu izklāstīt. Manuprāt, abas programmas ir vienkārši brīnišķīgas, un es domāju, ka sagaidīšu atbalstu no kolēģiem, iesniedzot grozījumus, kuru termiņš ir 22. oktobris, pulksten 12, bet balsojums budžeta komitejā ir ieplānots 15. novembrī. Paldies kolēģiem par uzmanību un paldies par doto vārdu. Paldies, Bārbara. Viss bija pilnīgi skaidrs par abām programmām. Gājera kungs ir lūdzu vārdu. <clears throat> Jā, danke, prezident. Paldies, priekšēdātāji. Sociāldemokrātiem nav nekas iebilstams pret šīm programmām. Mums varam visam piekrist, ko teica referente. Radošā Eiropa šeit eh, juridisko, tātad eh, šo saistošo raksturu vajadzētu eh, izcelt nevis Uh, pielikumā, bet pašā tekstā, bet es gribētu kaut ko teikt par tehnisku lietu. Priekšēdētāja konference ir tā kā atcēlus uz vēlāku laiku dažus mūsu ieteiktus pasākumus un reģionālo jautājumu komitejā es arī pieredzēju kaut ko līdzīgu. Tad ir vērojams, vērojama tāda, ka atbildības paplašināšanās vai izplešanās attiecinot to uz dažādām tēmām. Man kā budžeta kontrolierim vai uzraugam nav nekas tā pret to iebilstams, ka mēs runājam par kultūru un radošā vide un sektors, protams, ir jātīst un jāatbalsta, bet tomēr es gribētu uh, lai šajā komitejā mēs tomēr pievērstos tādiem tīri budžeta jautājumiem. Un lai mēs strādātu ar to, par ko tiešām spējam spriest. Un tas būtībā attiecas uz visām komitejām, runājot par Eiropu pilsoņiem un pilsonēm. Arī šeit mūsu politiskā grupa principā atbalstīs šo projektu programmu. Es gan nezinu, vai pareizi ir, kā teica referente, sadalīt šos dažādos sektorus šajā programmā un ierakstīt to tā arī um, normatīvajā tekstā. Šīs programmas ir savstarpēji saistītas un abas ir pamatotas, bet cik tālu tās uh, skars pilsonisko sabiedrību un cik tālu tā, tās izmantos. Nu, vai šeit mums vajadzētu uzņemties tādas saistības, ko, kurām mēs iespējams nevarēsim atbilst, ja mēs Uh, piekritīsim, tā teikt, visam iepriekš, nezinot, kas mūs īsti sagaida. Paldies, vai vēl kāds grib izteikties? Šķiet, ka nē. Referentes kundze, vai jūs vēlaties kaut ko teikt? Nē, skaidrs. Liels paldies! Kā jau norādīja mūsu referente par šiem abiem ziņojumiem, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 22. oktobris Pulkstens 12. mums vēl ir laika div, divas nedēļas. Mēs par šo atzinumu balsosim 15. novembrī. Un uh, kultūras komiteja pieņems šo ziņojumu 27. novembrī un plenārsesijā tas tiks izskatīts decembrī. Ja citu uh, jautājumu nav, tad mēs esam izskatījuši savu darba kārtību šodien. Mēs varam beigt un vienoties par to, ka tiekamies rīt. Nu, bet, protams, jā, mums nav uh, dažādi jautājumi.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 Es vēlētos atsaukties uz Materas kundze ziņojumu radošā Eiropa. Nu, godīgi sakot, abi šie ziņojumi ir diezgan uh, līdzīgi, un man šķiet, ka te ir nepieciešams grozījums, kur tiktu lūgts vairāk naudas nākamā daudz gadu finanšu plāna ietvaros, lai mēs varētu sasniegt savus izvirzītos mērķus. Un es to saku tādēļ, ka man liekas eh, ļoti svarīgi, nu, ka, lai kultūra un kultūras aspekti netiktu novērtot, novērtēti pārāk zemu. un netiktu atmesti krīzes laikā. Un no otras puses man ir vēl viens pavisam īsts komentārs, jo ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropā ir ļoti lielas grūtības tieši kultūras darbiniekiem, īpaši finanšu krīzes dēļ un arī nacionālo uh, finanšu resursu apgriešanas dēļ. Uh, Piemēram, eh, Portugālē situācija ir vienkārši dramatiska, un kultūras ministrija Portugālē vienkārši vairs neeksistē. Tā tika slēgta, un valsts atbalsts Portugālē tika samazināts pat līdz 100%. Un Tāpēc mums vajadzētu apdomāt uh, to, ka kultūra izmaksā tikai 5% no Eiropas e- IKP, un man šķiet, ka Mums uh, vēl ir palikusi nedēļa laika, lai varētu atbalstīt šos ziņojumus, un es tiešām uh, priecājos par referentes darbu, jo tas ir ļoti svarīgs jautājums. Paldies! Citu komentāru nav. Tad nu gan mūsu darbi ir beigušies rīt tiksimies pulkstens deviņos, lai balsotu pār ziņojumiem. Mums būs balsojums par Žana Luka Dehāna ziņojumu par regulas projektu attiecībā uz pašu resursu pievienoto vērtību, un tad mums būs viedokļa apmaiņa ar Richardu Ešvortu par programmu Herkules 3. Un mēs tiksimies arī ar EADD pārstāvjiem par trešā pārnesuma jautājumiem. Ja vairāk komentāru nav, beidzam darbu.